Pan przewodniczący! Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, please. Dāmas un Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Vznaviam sesiju. Od... Lūdzu, atsāksim sesiju. Atsāksim sesiju, kas eh, tika slēgta 17. jūnijā 2010. gadā. Sanāksmes eh, protokols